Paziņojums no tulkiem ar nožēlu paziņojumu, ka sarunas, kas eh, norit repē vadību par jaunajiem darba noteikumiem, ir novedušas līdz brīdinājuma streikam. Tādējādi tulkošanas kvalitāte gan deputātiem, gan Eiropas iedzīvotājiem ir apdraudēta. Darba strīda rezultāta tulkošana beigsies 22.30 precīzi. Paldies! Tłumaczenie w 19 językach. Przejdę do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 Dāmas un kungi, mēs esam gandrīz par jūsu daudzskaitlīgo klātbūtnes šajā sanāksmē. Jūs noteikti nu zināt, ka mūsu komisārs šodien nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem KLP 2021-2027 gadam, kas ir komisijas kolēģie pieņemts 7. jūnijā. Eiropas parlaments ir pabeidzis darba pirmo daļu, tas ir Dortmana ziņojums pieņems 30. maijā, un tagad mēs turpināsim strādāt saskaņā ar paredzēto procedūru. Attiecībā uz leģislatīvajiem jautājumiem un pēc dokumentu prezentācijas mēs Skatīsim atsevišķas konkrētas jomas, iecelsim referentus, būs diskusijas ar ekspertiem, konsultācijas ar ekspertiem un domāju, ka Tāpat mēs visi labi zinām arī to, kā mūsu sasaukums tuvojas beigām, un mums ir ļoti skaidri un precīzi termiņi, kur jārespektē. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai vēl šajā atlikušajā laikā mēs varētu pabeigt leģislatīvo darbu. Un pirms es dodu vārdu komisāram, es gribētu jums prezentēt mūsu darbu kalendāru. Koordinātori divas minūtes, pēc tam eh, politisko grupu pārstāvi, pēc tam atkal komisāra atbildes un prioritāti mēs piešķiram tiem deputātiem, kuri uzstājas plenārsēžu laikā diskusijās par zivsaimniecību. Bet tagad komisāri bez lielas kavēšanās es došu vārdu jums. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Un vispirms atvainojiet, godātie komitejas deputāti, ka Eh, nedaudz nokavēju eh, sanāksmes sākumu un grūti paredzēt, kā darbosies eh, transporta pakalpojumi Francijā, bet, nu, mm, tomēr esmu klāt. Dāmas un kungi, prieks, ka esat šeit un mm, nu, prieks ar jums runāt par KLP nākotni un attiecīgo komisijas priekšlikumu. Es paldies uh, referentam uh, komisijas paziņojumā par pārtikas produktiem un lauksaimniecību. Dorfmana kungs, eh, kas darbojas ļoti aktīvi ar šajā komitejā par produktīvo konstruktīvo pieeju ziņojums, par ko jūs balsojat komitejā un plenārsēdē, ir svarīgs pienesums mūsu darbam. Es pie tā vēl atgriezīšos. Protams, komisijas priekšlikums eh, daudzējādi uh, Eh, ir um, tikai um, liela darba rezultāts un uh, principā mm, tagad sākas vissvarīgākā fāze, kas ir starp iestāžu fāze. Tā kā tas ir tāds labs fundaments, es domāju, ka jūs man arī piekritīsiet šai nākamai uh, nemazāk svarīgai fāzei. Un uh, cerams, ka kopīgiem spēkiem uzlabosim mūsu lauksamnieku situāciju, jo es esmu gatavs piedalīties šādos darbos un darīšu visu, lai panāktu šo mērķi. Es uzskatu, ka priekšlikums ir sabalansēts, līdzsvarots, realistisks, ambicios un atbilst uh, novembra paziņojuma mērķiem. Runa ir par jauno uh, likumdošanas ietvaru, inteliģentākai, viedākai, ilgspējīgākai KLP. Šobrīd um, mūsu priekšā ir esošie un jaunie izaicinājumi, bezprecedenta spiediens uz Eiropas Savienības budžetu tiek izdarīts un um, visā Eiropas uh, Savienībā mums e, jārūpējas par mūsu lauksemniekiem, jādod viņiem stabilitāte, kas e, tik ļoti vajadzīga šādos e, finanšu krīžu nestabilitātes laikos, kad jāveic arī svarīgas investīcijas, jāpārvalda šie finanšu tirgi, un tas lauksaimniekiem bieži ir apgrūtinoši. Es jau esmu runājis par budžeta izaicinājumiem, un pirms iedziļināties lietas būtībā, uh, teikšu eh, kaut ko par eh, galveno izaicinājumu, kas ir budžets, un man prieks redzēt budžeta komitejas priekšsēdētāju šodien šeit. Pirms de deviņiem mēnešiem Lielbritānija, kas ir neta maksātāja valsts, mm, e, Eiropas Savienība atstās, izstāsies un atstās 12 miljārdu robu mūsu budžetam. Tas viss mums ir nu, labi zināms. Tātad dalību valstīm jāvienojas par jaunām prioritātēm. Īpaši runājot par eh, migrācijas jomu, EMU prioritātes instrumentiem un uh, drošību, stabilitāti mūsu iedzīvotājiem. Ņemot to visu vērā un uh, ņemot vērā arī to, ka pagaidām nav panākts konsens par um, lielākām iemaksām. Uh, Eh, no dalībvalstīm ES budžeta komisijai eh, jābūt piesardzīgai, jo jāuzmanas, lai eh, nerastos deficīts ES budžetā pēc šiem jauniem priekšlikumiem. Tātad mēs uh, uh, ierosinām mīnus 5%, mīnus 12% samazinājumu, kas attiecībā uz graudaugu cenām, un um, šie priekšlikumi caurskatāmi un man šķiet arī racionāli. Daži gan analizē šo skaitļus un uzskata, ka tie nav samērīgi. Es noraidu šos argumentus, es nepieņemu šīs alternatīvās analīzes, un mūsu dienesti nesaprot arī pamatojumu, kā šie aprēķini tika veikti. Uh, Es eh, neesmu šeit, lai risinātu akadēmiskās diskusijas eh, par daudzgadu programmu finansējumu un par dažādiem posteņiem vai kategorijām. Mūs interesē lauksamnieku situācija, nevis pašas aplēses. Vēlamies būt absolūti caurskatāmi, un mūsu dienests jums ir um, izdalījis detalizētu darba dokumentu. Uh, ar visiem tehniskiem datiem par KLP nākotni. Tur atrodam visi grafiki, visi skaitļi, visi posteņi, kategorijas, viss, kas vajadzīgs tur atradīsim. Ja nē, tad jautājiet manam dienestam. Tagad budžeta jautājumu risinājām, man šķiet, ļoti uzmanīgi un līdzsvaroti, bet uzklausīju deputātu reakcijas arī uh, lauksamniecības uh, uh, neformālajā uh, ministru padomē Sofijā izskanēja daži viedokļi par šo budžeta projektu. Un uh, teikšu jums godīgi, ja lauksaimniecības budžets tiks palielināts, es tam nepretošos. Ne es, ne jūs, es domāju. Bet par to būtu jāvienojas visiem vienprātīgi. Daudzi cīnās par to, lai saglabātu līdzinējo budžetu nākamajā finanšu perspektīvā. Tātad tagad uh, runa ir par mums, dalību valstīm un arī mums komisiju. Uh, mums jāizlemj, ko darīt tālāk, un nākamie soļi būs valstu valdību vadītāju rokās. Un tik tiešām pār, apliecinājums, ka darīšu visu, lai uzlabotu lauksaimniecības situāciju. Protams, finanšu līdzekļiem tie ir liela loma, un es esmu runājis ar daudziem ekspertiem arī šeit parlamentā, un um, man jāsaka, ka vājā puse, ko mēs esam identificējuši šajā politikā, ir ietekmējusi mūsu izvēles šodien. Un tagad mūsu prioritāte ir ieņēmumu atbalsts sniegšana lauksaimniekiem. Uh, un tieši maksājumi. Tas ir tas ļoti nozīmīgs pienesums, lai uzlabotu lauksaimnieku dzīves kvalitāti, lai palīdzētu viņiem izdzīvot. 46% viņu ieņēmumu nāk no tiešiem maksājumiem, pārējais no tirgus situācijas. Tirgus situācija var svārstīties. Tā var būt trausla, nestabila. Tagad mēs esam parūpējušies par ārējo konverģenci, mm, kas palīdz atrisināt mm, margus, mm, atrisināt, atvainojiet, tirgus nestabilitātes radītās problēmas. Protams, tam visam nepieciešami finanšu līdzekļi. Es uh, nesaku tagad, ka mums jāīsina pamatbudžets, lai finansētu vairāk ārējo konverģenci. Es domāju, ka mēs ārējai konverģencijai atradīsim uh, līdzekļus citur. Mums jāpalīdz MVU sektoram, kas ir mugurkauls eh, Eiropas Savienības lauksaimniecībā. Un tagad eh, te ir vairāki priekšlikumi. Pirmkārt, um, obligāta um, tiešo maksājumu augšais robežas noteikšana. Dalību valstīm būs iespēja noteikt uh, robežu starp 60 un 100 tūkstošiem eiro, piemērojot noteiktus atlases kritērijus un uh, ieņēmumus uh, pēc šīs robežas noteikšanas vienmērīgi sadalīs starp lauksaimniekiem attiecīgajās valstīs. Otrakārt uh, tiks uh, vienkāršotas administratīvās procedūras un aprēķinu veikšana, apvienojot dažādas schēmas. Runājot par ārējo konverģenci, DFS posmā um, uh, vismazākie lauksaimniekiem pieejamie maksājumi būs ne mazāk kā 75% līmenī no vidējiem maksājumiem Eiropas Savienībā. Te uh, svarīgu lomu spēlē struktūrālie fondi, uh, tādi kā ELGF un ELFLA. Mēs uh, uh, pārstruktūrēsim nedaudz finansējumu uh, starp pirmo un otro un trešo pīlāru. Uh, Eh, teiksim, 1,43% ir skaitlis, eh, ko mēs piemērosim līdzekļu pārvirzīšanai. Otrajā pīlārā eh, mēs mēģināsim pārvirzīt pašu resursus tātad no pirmā pīlāra uz otru pīlāru 15% apjomā. Un tas nebūs obligāti, bet, ja dalībvalstis uzskatīs, ka otrajam pīlāram prioritāte, tas būs iespējams. Uh, dažreiz uh, nepieciešams saglabāt tirgus orientēto politiku. Tas ir svarīgi nevis ideoloģijas dēļ, nevis starptautisko noteikumu dēļ, bet tāpēc, ka, ja tas nenotiks, tad tiks apdraudēta tirgus stabilitāte Eiropā. Kā atbalstīt tirgus orientēto politiku? Kā to veicināt? Šeit eh, man jāpiemina, cik svarīga ir lauksamnieku loma. Uh, pārtikas ķēdēs. Aicinu jūs darīt to pašu, ko esat darījuši omnibus regulā. Turpmākā KLP komisijas priekšlikumā atbalstīs ražotāju organizācijas un uh, tirgus kopīgo organizāciju, vides pasākumus un eh, pārtikas izšķiešanas apkarošanu. Eiropas Savienība tam paredzēs īpašus finanšu ieguldījumus daudzām schēmām eh, visās nozerēs. Tas notiek pirmo reizi. Līdz ar to redzat, priekšlikums ir ļoti inovatīvs un tiešām dara visu, lai atbalstītu lauksamniekus. Līdz 3% no pirmā pielāra aploksnes uh, var, varēs dalību valstis veltīt šiem pasākumiem, un es ceru, ka tās to arī darīs. Priekšlikumā ietverts uh, priekš, um, ietverti pasākumi par um, vides, uh, aizsardzību un klimata pārmaiņu apkarošanu saskaņā Parīzes nolīgumu 2015. gada SDG un uh, ANO pārtikas vienošanos, uh, kas tika panākta 15, 2015. gadā. Publiskās preces, sabiedriskā uh, lietojuma preces, ko saražo lauksamniekiem, mums visiem ir ļoti svarīgi, bet jādod lauksamniekiem iespēja arī turpmāk ražot šīs preces. Uh, Tātad uh, kalpe, viens no KLP uh, mērķiem uh, ir arī vides aizsardzība. Konkrēti ES līmenī runa ir par trim pasākumiem. Mēs gan uzklausījām arī kritiķus, kas kritizē šī brīža KLP hierarhiju, kuru balsis bieži izskan šeit. Uh, Mēs šo zaļumošanas hierarhiju esam likvidējuši tagad un piedāvājam kaut ko citu tās vietā, lai eh, vides situāciju uzlabotu. Eh, visi tiešie maksājumi tiek piesaistīti vides aizsardzības kritērijiem, 30% eh, līdzekļu jāveltīja biodaudzveidības pasākumiem, izņemot dažus pasākumus otrajā pīlārā, ir elastīgums, lai virzītu līdzekļus starp dažādiem pīlāriem. Uh, Ja dalībvalstis to vēlas, tad tas var tam paredzēt uh, papildus 15% no pirmā vai otrā pīlāra, lai to tērētu vides pasākumiem bez līdzfinansējuma prasības. Dalībvalstīm ir arī iespēja ievērot uh, tādas jūtīgākas eko uh, attīstības schēmas, kurām kritēriji vispār netiks piemēroti. Uh, individuāli vidas atbalsta pasākumi būs tagad pieejami arī otrā pielāra aploksnē. Tātad um, KLP pasākumu rezultātā 40% līdzekļu tiks veltīti vides situācijas uzlabošanai rezultātā. Priekšsēdētāji KLP ir jāvienkāršo. Vairāk par simts pasākumiem pēdējo trīs gadu laikā tika ieviesti, bet, protams, mums jādara vairāk politiku pamatoti kritizē gan administrācija, gan lauksemnieki paši. Tā ir sarežģīta un tas ir administratīvais sloks. Divi aspekti. Jaunajā modelī nodrošinās vispārēju uzlabojumu. Pirmais - noteikumus piesaistīs eh, ikdienas realitātei. Dalībvalstīm būs iespēja noteikt operatīvus kritērijus, uh, Uh, saņēmējus noteiks uh, caurskatāmākā veidā. Tas viss būs saskaņā ar KLP strateģisko plānu, arī plānu izstrādātāji sadarbosies vairāk ar pašiem lauksemniekiem, būs vairāk šo kontaktu. Nu, līdz ar to pasākum, ar pasākumiem varēsim labāk rēģēt uz reālām lauksemnieku vajadzībām. Otrais aspekts. Mm, mēs tagad vairs nesūdzēsimies, uh, bet strādāsim, lai panāktu rezultātu. Komisijas uh, audita skaits tiks uh, samazināts, un mēs runāsim vairāk par um, vispārīgo noteikumu kontrolēšanu, nevis atsevišķo fermu, teiksim, pārbaudēm. Mēs um, izmantosim jaunākās tehnoloģijas, lai pātrinātu procedūras, lauksaimniekiem būs viedas aplikācijas un uh, iespēja lūgt palīdzību no administrācijas. Administratīvais sloks līdz ar to samazināsies. Kopernikus programmas ietvaros tiek iegūsti satelīta dati, ko lauksaimniekiem bezmaksas uh, um, kuriem lauksaimniekiem bez maksas būs iespējams piekļūt un izvērtēt, kas atvieglos viņu ikdienas darbu. Uh, Tas palīdzēs arī izdarīt um, secinājumus par um, lauksamniecisko aktivitāti, plānot uz priekšu, samazinās um, analītiskās izmaksas, atvieglos uh, darbu, lai tas notiktu pēc iespējas efektīvākā veidā, notiks spontānas pārbaudes. Um, kas uh, nepieprasīs sarežģītu administratīvo procedūru. Šāda pieeja ļaus lauksamniekiem tērēt mazāk laika veidlapu uh, aizpildīšanai un nosūtīšanai, mm, arī sūdzību iesniegšanas procedūra kļūs uh, vienkāršāka, varēs elektroniski pārbaudīt um, atbilstību kritērijiem. Uh, Tad cilvēkiem mazāk laika būs jāpavada birojā, rakstot papīrus, un viņi varēs vairāk laika veltīt um, savam darbam. Uh, tiks uh, izmantotas uh, jaunas programmas uh, ražu prognozēšanai, um, uzraudzības pieeja uzlabos. Uh, um, palīdzības piešķiršanu, uh, kritēriju, atbilstību kritērijiem varēs vieglāk tiks konstatēt pateicoties automatizētām procedūram, uh, geo datu analizēšana. Jau tagad daudz palīdz uh, atvieglot mūsu ikdienas darbu un uh, geo īpašās uh, digitālās aplikācijas. Uh, šķiet ir um, ļoti labs instruments. Uh, proti šie, šīs geotelpiskās um, analīzēšanas aplikācijas noteikti palīdzēs mūsu lauksaimniekiem viņu ikdienas darbā, un um, tagad uh, praktiski lauksaimniekiem nekas nebūs jāizpilda, viņiem būs jāsaņem jau, gatava, jau gatavs teksts, jāizlasa un tikai jāapstiprina, un kas, protams, uh, būs liela, liela palīdzība. Runājot par KLP, uh, jāpiemina viens aspekts, ka šie pasākumi ir kopīgi Un mēs rūpēsimies par to, uh, lai KLP būtu tiešām kopīga lauksaimniecības politika. Uh, šis vārds kopīga būtu jāraksta ar uh, lielu kā, jo tas tiešām ir um, galvenais. Šajā frāzē um, mēs vairāk kārt esam teikuši, ka universālā pieeja uh, nevienmēr ir um, efektīva, bet uh, mēs, uh, mums jāievieš tā, tā kā minimāla kritērija, kas atvieglos mūsu darbu, ļaus nāk, nonākt pie kopsaucēja un respektējot uh, daudzveidību, turpināt uh, efektīvi strādāt. Pārtikas drošums, vidas kritērija, uh, klimata pārmaiņu apkarošana, sociālā kohēzija. Uh, tās ir mūsu kopīgās vērtības. Mm, tagad eh, runājot par mums visiem draudošo renacionalizāciju, man jums jāsaka sekojoši. Es eh, līmenī tiks ieviesti pasākumi attiecībā uz intervencēm. KLP strateģisko plānu eh, apstiprināšanās plānā būs iekļauts pasākumu izvērtējums izvērtējumā tiks ņemta vērā atbilstība izvirzītiem mērķiem, tad dalību valsti finansiāli vai citādi komisija atbalstīs, gatavojot šo plānu. Ikgadējs uh, um, um, snieguma, sniegtspējas plāns ļaus prognozēt uz priekšu un uh, izvēlēties pareizus pasākumus. Uh, no dalībās var, var pieprasīt rīcības plānas uh, sagatavošanu vai arī apturēt maksājumu veikšanu. Politikas elementi būs jāsagatavo savlaicīgi, jāņem vērā iepriekšējā pieredze. Dalība valsts būs atbildīga par novērtējumu sagatavošanu šim strateģiskajam plānam, bet uh, komisijai būs pēdējais vārds un runa būs uh, par trīs gadu perioda izvērtēšanu. Tātad jūs strādāsiet pie jūsu plāna uzlabošanas, un mēs darīsim to pašu. Es esmu apmierināts ar jau panākto rezultātu. Un uh, cerams, ka izdosies to vēl uzlabot. Sākumā es pieminēju Dorfmana ziņojumu un teicu, ka tas ir milzīgs pienesums. Pēc pieņemšanas plenārsēdē man dienesti mm, pāanalizēja ļoti dziļi visus uh, ziņojuma komponentus. Uh, lai paskatītos, um, cik ļoti tas atšķiras no komisijas priekšlikuma. Mēs esam pārskatījuši tagad šo analīzi, un man jāsacina, ka 90% no secinājumiem Dorfmana ziņojumā priekšlikuma idejas, komentāri, tas viss tika ņemts vērā komisijas priekšlikumā. Tātad galvenais, kas atšķiras, Erika, mēs uh, varam paskatīties uh, sīkāk, bet Bet, godīgi sakot, tas, tas tā ir. Un galvenā atšķirība skar naudu, budžetu. To, par ko es runāju līdz šim. Top jaunas attiecības, jauns attiecību ietvars starp dalībvalstīm un uh, komisiju. Mēs uzsveram līguma nozīmi, mums rūp MVU sektors. Uh, Uh, lauksaimniecībā. Mēs vēlamies elastīgumu dalību valstīm, um, ievērojot kopīgos ēs noteikumus. Šī frāze jums noteikti uh, jums visiem labi pazīstama. Tad uh, gold plating risks dalību valstīs mums ir pazīstams, svarīgi ir partnerattiecības, satelīta dati svarīgi izmantot. Uh, Uh, partnerības schēmas, uh, atbilstība kritērijiem, tad uh, pilnas slodzes, daļai slodzes darbs. Tad um, mēs saglabājam divu pielāru struktūru. Mums joprojām ir svarīgi tiešie maksājumi, mēs atbalstām izpēti un um, attīstību. Uh, jaunu ap, apvārsņa programmu plus 10 miljārdi eiro. Mēs saprotam riskus un šķēršļus, kas mums draud. Mēs atbalstām jaunus lauksamniekus un eh, ģimenes, mm, kas darbojas lauksamniecībā. Mēs uh, esam paturējuši arī SAPS uh, schēmu. Uh, mēs atbalstām atzīstam, cik svarīgas mums ir šis sabiedriskā lietojumā preces. Šī ārējā konverģence ir tāds ļoti milzīgs kritērijs, ko mēs te ieviešam. Mēs paturam tirgus kopīgu organizāciju pirmajā pielārā, mēs vienkāršojam juridiskās prasības, piedāvājam vairāk elastīguma dalībvalstīm, lai izstrādātu riska pārvaldības instrumentus, kas būs obligāti, un arī ir sadaļa par ārkārtas pasākumiem TKO regulā. Runājot par caurskatāmu lēmumu pieņemšanu priekšlikumam, piekrītam, ka nepieciešams spēcīgs kopīgais ietvars, es līmenī, koplāmuma procedūra, jāpanāk uh, pēc iespējas labāks progress līdz uh, šī sasaukuma beigām, ja jāsaprot, ka SPS spēlē kritisku lomu dalību valstīm. Aprites ekonomika ir nozīme runājot par jauno zaļumošanas hierarhiju. Ceram uz jūsu atbalstu. Tagad uh, tiek vienkāršot kritēriji, ko izvirza pirmā pīlāra ietvaros. Ir paredzētas jaunas schēmas, lai ietu tālāk par šo pirmo pīlāru. Ir brīvprātīgie pasākumi otrajā pīlārā. Uh, Mm, tiek piedāvāts atbalsts MVU mm, lauksemniekiem, var piesaistīt tādējādi um, vairāk cilvēkus, kas strādās lauksemniecības sektorā, jauniešus. Mm, lūk, tas tie visi ir piemēri, kas interesē arī jūs, ko jūs atzīstat par svarīgiem, par ko jūs esat balsojuši. Tad, principā, man šķiet, tas ir labs pamats, lai Uh, sadarbotos. Priekšsēdētājs tagad uh, vēlos noslēgt um, savu uzstāšanos. Protams, mums priekšā ir milzīgs darbs. Mans dienests un es darīsim visu, lai jums palīdzētu. Protams, arī politiskā līmenī sadarbosimies, runājot par visiem priekšlikuma aspektiem. Tagad uh, vēlamies runāt par dažiem politiskiem aspektiem, kas te ir ļoti svarīgi, lai um, Eh, reaģētu uz eh, pirmo reakciju par mūsu priekšlikumu. Bet komisijas priekšlikums ir labs. Eh, izejas punkts labi atspoguļo to, ko esam dzirdējuši un lasējuši no jums, no lauksaimniecības ministriem, padomēs. Ceru uz konstruktīvu sadarbību no jūsu puses un ticu tam, ka jūsu ekspertīze palīdzēs uzlabot lauksaimnieku situāciju un ka mums tas izdosies nākamo mēnešu laikā. Paldies! Paldies, komisārs! Un tagad Dāmas un kungi, mēs esam nedaudz iekavējuši darbu, jo komisārs uzstājās nedaudz ilgāk nekā bija iecerēts, un ir 42 runātāji pieteikušies. Vispirms koordinators divām minūtēm, tad komisāra atbildes, pēc tam deputāti ikvienam viena minūte. Es lūdzu pieturēties pie sev atvēlētā runas laika. Un aiztaupiet eh, individuālos pateicības vārdus, tos mēs visi pateiksim kopā. Tāpat 15 minūtes pirms runas laika, sekundes pirms runas laika beigām, es pacelšu āmurīti. De, Desakungs. Paldies, priekšādatāji, paldies, komisāra kungs. Es ļoti labi jūs uzklausīju, bet īsti nevaru noticēt. 90. gados viens no maniem uh, vietniekiem kļuva par gada uzņēmēju, un es domāju, ka par to, ko jūs stāstījāt, mums vēl ļoti daudz jautājumu ir. Jūs runājat par birokrātijas samazināšanu, bet, manuprāt, jau, jauno ievedumu, jaunievedumu Uh, noslēgumā būs tikai vairāk birokrātijas. Eiropas, Eiropai vajadzētu izcelties vai būt par piemēru labākas vai mazākas birokrātijas ziņā. Un šajā ziņā Vācija tiešām ir vadošā valsts. Manuprāt, ja mēs tagad esam otrajā pīlārā izdodam attiecīgiem pasākumiem ļoti daudz līdzekļu Bavārijā, tad šķiet, ka tā mēs vairs nevarēsim turpināt, jo notiek nu, tāda kā pārbīde no pirmā, no otrā pīlāra uz pirmo. Un vēl es gribu arī pastāstīt to, ko Maireda Magines gribēja teikt šajā sanāksmē, jo viņai šodien ir jāuzstājas Dublinā balvas pasniegšanā. Un viņas jautājums ir, vai jaunā lauksaimniecības politika būs pietiekami spēcīga, lai neutralizētu Brexita ietekmi. Oui, merci. Uh, monsieur le commissaire, non. Komisāra. Jūsu prie, komisāra priekšlikums komisāra nav ambiciozs, realistisks un e, neņem vērā pārmaiņas pasaulē. Jūs sacījāt, ka vismaz 20, 12% tiks attiecināt uz budžetu varbūt jūs eh, sniegsit jaunus elementus. Manuprāt, jūs piedāvājat elastīgāku ietvaru dalībvalstīm, lai panāktu maksimāli ātru vienošanos. Bet ar ko mēs saskaramies? Pieskaņošanās starptautiskajiem tirgiem, un tā ir stratēģija, kā piemēroties viszemākajiem kopsaucējiem. Savukārt no Lisabonas līguma mēs gaidījām to, ka lauksaimniecības jomā Eh, tie būtu nacionālie eh, plāni. Turklāt jūs esat aizmirsuši tādu svarīgu rīku kā krīzes pārvaldība, un tas ir ļoti sāpīgi, jo, eh, lai cik būtu leģitīva liberāla pieeja, bet tad, kad tirgus politika vairs nedod iespēju dot atalgojumu lauksaimniekiem, tad rodas jautājumi, bet nekāda priekšlikuma šeit nav. Ko jūs, kā jūs rīkosieties tirgus krīzes gadījumā? Uzturēt iekšējo tirgu ir kopīgi pūliņi, un šeit ir e, jāsako tam, kas notiek lauksaimniecības politikas renacionalizācijā. Paldies! Mēs pieturēsimies pie uzdotiem jautājumiem. Lauksaimniecība ir joma, kur tad, kad jūs domājat, ka viss ir kārtībā, pēkšņi kaut kas e, notiek, un pilnīgi tas ir neatkarīgi no lauksaimnieka. Un tā tas arī notiek pēdējo gada laikā. Mēs nevaram e, paredzēt, kas notiks. Nākotnes lauksaimniecības politikā ir elastīgāka pret lauksaimniekiem, un es gribētu zināt vairāk par to, kā jūs sekosit koordinācijas procesam starp komisijas koordinatoru un atsevišķu koordinēšanas struktūru. Vai tik mēs neveidojam šeit kārtējo birokrātisko monstru, un pēc tam vajadzēs lauksaimniekiem taisnoties par to, kas tad tiek darīts, kā šīs lietas tiek sakārtotas starp komisiju dalību valsti. Bez, un to vajadzētu atrisināt tuvāko mēnešu laikā. Tāpat kāds būs rezultāts lauksaimniekam, tas ir vissvarīgākais. Mēs esam redzējuši vairākus lauksaimniecības komisārus, bet tiek piemirsts par budžetu runājot ka tad, kad KLP tika reformēts, tad tas nebija, maksājumi nebija ar indeksiem saistīti, un lauksaimniekiem samazinājumi tika piemēroti katru gadu. Šeit tas nemaz netiek eh, pieminēts. Un jāpiebilst, ka šo naudu nopelnīja galvenokārt eh, biškopji, eh, un cit, citi specifiski lauksaimniecības nozara e, pārstāvi savukārt, ko darat jūsu komisija šajā sakarā? Ja tad, kad mēs runājam par liberālismu, tad šis liberālisms sakņojas komisāris Fišeres Bolas Eh, darbā. Paldies, komisāra kungs, par jūsu izklāstu un paldies arī par piedāvājumu atbildēt uz jautājumiem. Pirmais, kas man interesē, ir budžets un kas notiks, ja mēs nepaspēsim laicīgi to izstrādāt un pieņemt, vai būs pārējais periods, noteikts termiņš, vai arī lauksaimniekiem jau tagad jārēķinas, ka līdzekļu būs mazāk ja budžets nebūs pieņemts. Jūs pieminējāt arī stratēģijas plānus. Es sapratu, ka ir iecerēts izveidot darba grupu darb, dalībvalstu atbalstam. Tas ir ļoti nepieciešams. Vai jums ir prātā konkrēti pasākumi, kas būs jāīsteno, vai būs informācija plašāk, kādi šie strateģiskie plāni būs? Uh, Par vienkārši, vienkāršošanu arī jūs runājat, bet jūs katru gadu pieprasāt no dalību valstīm plānus par uzturvielām un vēl citām lietām. Es neredzu īsti, kur šī vienkāršošana ir un par nosacījumiem vai uh, dalību valstīs šeit ir ierēķināts arī, ierēķināts arī struktūras, kas nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu un, un augšējā robeža arī mums rada bažas. Mēs par to esam, nu, prātojuši diezgan daudz Es domāju, ka mēs varam arī to, ko jūs piedāvājāt, vērtēt kā jaunas iespējas. Un es ceru, ka maziem un vidējiem uzņēmiem arī no tā būs labums. You, Paldies, priekšsēdētāji. Katrs lauksaimniecības komisārs salīdzinājumā ar iepriekšējo Eh, ir aizvien sliktāks, vairāk nevienlīdzības, mazāks budžets, mazāk proporcionalitātes un Lai gan mēs nereti dzirdam, ka 80% lauksaimniecības maksājumi tiek novirzīti 20% visturīgāko zemi lauksaimniecības zem īpašnieku, un mēs nedomājam, ka tādā veidā var nodrošināt vienlīdzību. Tāpat mēs esam saņēmuši dokumentus par to, ka komisija vismaz piedāvās 60 tūkstošu eiro griestus maksājumus. Diemžēl e, šeit ir ārkārtīgi daudz caurumu tekstā un tā ir vairāk runāšana par mirāžu. Es gribētu aicināt to vietā, lai jūs mazāk priori, padarītu prioritāras e, turīgo lauksaimnieku interesi salīdzinājumā ar mazajiem. Tālāk par jaunajiem lauksaimniekiem runājot, mums ir nepieciešami jaunie lauksaimnieki, bet atkal viņi ir atstāti pilnīgi paši savām rūpēm. Komisāris vairāk kārtīgi esmu eh, dzirdēju jūs lietojam vārdu uh, pa, eh, vienkāršošanu, bet šajā komitejā nereizi šāda vienkāršošana netika piemērot. Mums ir definīcija aktīvajam lauksaimniekam, mums ir definīcija zemesplatībai. Kāpēc neparedzēt definīciju vienlīdzīgam maksājumam par hektāru viscaur? Uh, jo tādā veidā lauksaimniecības pašvaldības saņemtu uh, vairāk stimulējumu, lauksaimniecīgi būtu labākā stāvoklī un arī mazās, uh, mazās saimniecības saņemtu lab, vairāk maksājumu. Paldies, gribu apsveikt jūs, bet būtībā tas ir tā kā vecās uh, vecie met lietas jaunā iesaiņojumā. Mēs redzam, ka uzņēmēji joprojām strādā grūtos apstākļos, arī strādājošajiem darba vietas nav drošas. 80% maksājumi ir pirmajā pīlārā. Būtībā tas nozīmē, ka viss paliek pa vecam, bet runājot par zaļumošanu, uh, jūs neko konkrēti nepateicāt, kas būs jaunie vidas pasākumi. Jūs domājat, ka dalībvalsts savos plānos iekļaus vidas politiku. Dalībvalsts sūdzās tikai par to, ka pārāk jā, daudz nu, jaunu noteikumu viņām ir jāpilda. Un mums ir jāapjēdz, ka mēs konkurējam pasaules lauksamniecības produktu tirgū un kā to saskaņot ar jūsu koncepciju. Mēs nevaram atvērt tirgus un ražot vēl daudz, lēnāk, daudz lētāk nekā līdz šim. Bet visvairāk es esmu dusmīgs par līdzekļu samazinājumu otrajā pīlārā. Uh, Un tas nozīmē, ka dalība valstis nevarēs īstenot vidas pasākumus kā līdz šim. Tāpat jūs runājat par augšējās robežas noteikšanu, bet tas ir tīri retorisks jautājums, jo piecas lielās valstis to neatbalstīs izstrādājiet jaunu priekšlikumu un beidziet taču parādīs, ka mēs esam izdarījuši secinājumus no līdzinējām neveiksmēm. Nevajag, neturpināsim tā kā līdz šim. Pēc dažām nedēļām piedāvājiet mums kaut ko jaunu. Widzę, że dopisuje pan posłowi humor. Es redzu, ka jums ir izteikti humora izjūta ir 20 miljardu pārpalikums mūsu tirzniecības satiecības. Agnokungs. Es gribētu dzirdēt par klimata sadaļu priekšlikumos, kuras no piecām siltumnīcas gāzēm ir jāsamazina, vai e, un kā e, šo samazinājumu samazinās, piemēram, kā mēs zināsim, ka lūku govs uh, Eh, zīmaļa ir samazinājusi savu eh, metāna izmešu apjomu un par cik procentiem. Tāpat kā mēs eh, izmērīsim citu samazinājumus, mums vajadzētu kādas nopietnas vadlīnijas un kā rezultātu izpētīsim, kas nosaka uzlabošanos pasaules klimatā un uz, pieņemot, ka pastāv pasliktināšanās, cik liela no šīs pasliktināšanās daļām tiek norakstīta uz siltumnīcu ugunsgrēknīcgāzēm, cik tiek mm, dorakstīts uz saules eh, cikliem eh, un plankumiem, mēnesis fāzēm un okeāna straumēm. Lauksaimnieki eh, par to pat nedomā. Mums ir nepieciešams struktūrēt rokas grāmatu lauksaimniekiem, kā lai viņi uzlabo laika apstākļus. Pretējā gadījumā var izrādīties, ka viņi pārkāp likumu, jo nav Eh, skaidra eh, eh, veida, kā norādīt, kā šo likumu ievērot. Paldies! Lozo, deputāts Lozo, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Es domāju, ka lauksaimniekam ir jābūt kā pēc centrām. Un Francijā, piemēram, mēs nereti norādām, ka šīm lietām ir jābūt skaidrām. Un runājot par maksājumu pārcelšanu no pirmā uz otro uh, uh pilāru vai izmantojot 90. pantu komisiju vēlas tādu vides un lauksaimniecības politiku, kas paredzēta, lai varētu nodrošināt pārtikus uh, lauksaimniekiem un, un Eiropai runājot pār vides sniegumu, vai varam garantēt to, ka tas tiks attiecināts uz lauksaimniekiem, un par to ir šaubas, runājot par zaļināšanu, vienkāršošanu KLP. Es tam neticu, un es to runāju kā lauksaimnieks, Tas nozīmēs aizvien vairāk eh, administratīvu grūtību un eh, aizvien lauksē, vairāk lauksaimniecību, kuras izzudīs. Eh, tālāk par zemes politiku. Tā ir dalībvalstu ziņā. Neraugoties uz Schengenu, Eiropas ilūzijas par vienu teritoriju, daži runā par uh, suverenitāti, un ļoti žēl, ka dalībvalsts ka Eiropa paredz dalību valstīm aizliegt iegādāties lauksaimniecības zemes. Katrā ziņā e, par šiem trim punktiem runājot, iespējams, e, neveicina Eiropas popularitāti lauksaimnieku vidū. Paldies, eh, kolēģi. Kā jau es sacīju, mēs tagad uzklausīsim komisāra sniegtās atbildes vārds jums. Um. Par nepiegādāšanas modeli. 2013. gadā mēs vienojamies par iepriekšējo uh, politiku, un tās bija attiecības starp komisiju un lauksaimniekiem. Un visas astoņas programmas tika koordinēts Eiropas līmenī, un Eiropas līmenī notika arī pārunas ar dalību valstīm. Un tagad nebūs tā, ka visiem būs jāizmanto viens variants, bet Jautājums ir, kā vislabākajā veidā izpildīt deviņus galvenos, sasniegt deviņus galvenos KLP mērķus. Tas ir, tā, tā, no, tā ir nozīmīga pārmaiņa vai grozījums. Lēmumi un arī mērķu izvēle notiks dalībvalsts līmenī. Uh, Es domāju, ka šeit nekādas jaunas birokrātijas nav. Vismaz es to neredzu. Un šeit mēs redzam, ka pastāv tiešām, mēs redzam lielu noteikumu samazinājumu, vismaz kvantitatīvā ziņā, kam jāatbilst lauksaimniekiem. Un, ja Un ja dalībvalsts jau tagad veids pozitīvu vērtējumus pasākumus, tad tie tiks ņemti vērā. Un šobrīd ņem, jāņem vērā arī tas, ka mums ir tikai 6% lauksaimnieku, kas ir jaunāki par 36 gadiem. Dorfmana ziņojumā ir gandrīz 200 dažādu priekšlikumu, un 145 mēs varam principā piekrist. Pārējos runa ir par finansēm. Te ir jāskatās saistībā ar budžetu, kā tas izskatās. Mūsu sākotnējais priekšlikums Tagad arī jāņem vērā, ka notiks pārunas par jauno finanšu schēmu vai plānu. Es iepazinos ar sociāldemokrātu dokumentu, ko man iedeva Andreu kungs, un runājot par deregulējumu tad uh, tas jau ir iekļauts likumdošanā. Ja jūs gribat to atkal grozīt, tad jums būs jāceļ virkne nozīmīgi grozījumi, kas jau ir īstenoti. Tāpēc riska menedžmenta instrumenti ir obligāti saskaņā ar omnibus regulu, lai dalībnieki uh, veicinātu sadarbību, organizētu struktūras, kurās notiek sadarbība un krīzes ieteikumi par krīzes pārvaldību visi arī šeit ir iekšā, tāpat arī krīzes riska pārvaldība un Un mēs tiešām Mēs pārējām no šīs noteikuma pieejas pie lauksaimnieku pieejas. Proti, tas nozīmē, ka kontakti ir konkrēti ar lauksaimniekiem. Un es runāju šeit arī par jautājumiem, kas, protams, attiecas uz budžeta komitejas kompetenci. That's the bottom line. And constant and current. Tas, kas interesē lauksēmnieks, ir tas, kas paliek pāri gada noslēgumā. Ah, that's, it's very, it's very romantic when you rent money. Cik romantiski sakrunātājs. Un tāpat priekšlikumā ir arī uh, noteikumi par tādu sektorālu pieeju. Un tā tiek attiecināta uz vairākiem jautājumu kompleksiem, par kuriem mēs runājam šodien. Mrs. Muller, money is very important naudiņa ir būtiska un mums ir jābūt zināmai paredzamībai. Un politiski mēs dzīvojam sarežģītā laikā Brexit dēļ. Eh, Marta ja būs fiasko sarunās starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju, mums būs uh, šīs lietas jāsakārto. Es zinu, ka budžeta komiteja strādā pie šī jautājuma, un mēs sadarbojamies ar viņiem, lai varētu nodrošināt maksājumu uh, nepārtrauktību. Kā mēs aizpildīsim 12 miljārdu uh, deficītu pēc šī. Uh, pēc šī perioda? Tas būs nopietns jautājums. Mēs sniegsim vairāk informācijas ar laiku, un jūs uzdevāt jautājumu par sniegumu. Ir gada pārskati no dalībvalstīm attiecībā uz šiem jautājumiem. Ir 200 rādītāji sagatavoti, ko mēs esam e, lūguši sniegt no dalībvalstīm. Un tas ir sakārtots būtiskā formātā, tāpat arī konsultatīvie pakalpojumi būs obligāti, katrai dalībvalstī būs jāparāda, ka tādi ir. Un, e, Kapings, ja maksājumi griezti, ir jautājums katrai dalībvalstī. Likumdošanā ir noteikts, kā, šos, e, kā tos piemērot Šobrīd tie ir 150 eh, eh, tūkstoši, eh, bet padalīja valstīm, star, kas ir griezti noteikti, bet ir summa šobrīd svārstās starp 60 un 100 tūkstošiem. Mm. skaitļus es sniegšu precīzi, bet tālāk vai dalībvalstis vēlas turpināt saistības vai nē, tās var atcelt. Uh, veco sistēmu un pāriet pie jaunas, kur, ko piemēro 11 dalība valstis Eiropas Savienībā. Varbūt jūs varat pārliecināt Šinfeina e, valdību, tad jūs e, varēsiet īstenot šādu politiku. Par jaunajiem lauksaimniekiem. Tie Šeit ir specifisks mērķis, kur jāpārliecina cilvēki par darba nozīmīgu. 5000 lauksaimnieku īrijā varēja izmantot eh, preprevencijas eh, maksājumu. Mēs varam darīt vēl vairāk, un tas ir būtisks veids, kā mēs e, īstenojam politiku. Jāizvairās tikai no tā, ka dalība valsts noteikums pārliecīgi izdaļo ar nevajadzīgām prasībām. Un vienkāršošanas pasākums, eh, lai var izmantot lauksaimnieku un ne tikai valsts administrācijas eh, Hauzerkungs, man šķiet, ka jūs neizlasījāt dokumentu tādā gadījumā pirms nācāt šurp, jo zaļā arhitektūra jau tur ir iestrādāta. Iepazīstieties ar to, izlasiet to. Un arhitektūra ir ambicioza 20% klimatam un 40% nākotnē. Uh, Un arī revīzijas palādes ziņojums, kāds mums ir zaļināšanā, sniedz savus norādes. Mums ir jāparedz nosacījumi ekoshēmām pirmajā pilārā un tālāk. Ir iespēja veikt papildu pasākums otrajā pilārā. E, Kārtīkungs, e, jūs e, varat pārliecināties par šiem pasākumiem. Tā kā Agnokungs, kā es sacīju, galvenais darbs ir ar dalībvalstīm, nevis tiešā veidā ar lauksaimniekiem. Jau ir esošā likumdošana, un labs piemērs ir Nīderlandē, kā lietas tiek kārtotas Un Nīderlandē vajadzēja 160 tūkstošus govis nokaut, lai viņi samazinātu savus izmešā, savus izmešā apjomus. Un tas uh, tas ir saistāms ar dalību valstu mērķiem par to, ko tās vēlas sasniegt nākotnē. Lozokungs. Politika ir ekonomikas vidu un sociāla. Ir trīs specifiski mērķi, kas eh, jāsasniedz. Un lauksaimniekiem ir jāsaņem atlīdzība par ikvienu no tiem, un, protams, lauksaimniecības pašval, lauku pašvaldības ir jāatbalsta. Katrā ziņā es ar prieku iekļaut vairāk līdzekļu KLP, un es jau izskaidroju kontekstu. Taču šīs, e, šīs ir sākotnējās pozīcijas, tās ir sarunas, un Francija, piemēram, norādīja, kā Eh, tām ir savas prasības kā LP, citas dalībvalstis ir vienbalsīgas par šo priekšlikumu, un katram ir sava nostāja. Un tagad, paldies, mēs varam pāriet pie otrās jautājuma kārtas, bet pirms tam es. Uh, izteikšu divas piezīmes. Ja mēs piešķiram kompetences dalībvalstīm, tas nenozīmē renacionalizāciju, bet atbilst nacionālu valstu uh, prasībām būt ar vairāk kompetencēm. Un nākošā piezīme - lauksaimnieki, jaunie lauksaimnieki. Arī šajā gadījumā dalībvalstīm ir daudz darāmā fiskālajā ziņā un citās un tas ir jāskata plašākā kontekstā. Un tagad mēs pāriesim pie jautājumiem Matoļako kungs. Priekšsēdētāji Kanārijas salās mēs esam ļoti nobežījušies. Komisijas priekšsēdētājs nesen izteicās par ultraperifēriem reģioniem to, ka mēs nesam domājuši samazināt skaitļus uz vēju. Tāpat arī pagājušā mēnesī parlamentā tika pieņemta rezolūcija, lai palielinātu uh, budžetu periodam no 21. 20, līdz 27. gadam. Un tam pretī komisija piedāvā samazināt priekš, e, budžetu par 3,9%. Jūs zināt, ka Tas var būt ar nopietnām sekām mūsu lauksaimniecībai, vidēji un lauksaimniekiem. Turklāt tas neatbilst 349. līguma pantām. Tāpat tiek samazināts eh, eh, līdzfinansējumu lauku finansējumam līdz 70% eh, komisāru šādu samazinājumu mēs nevaram pieņemt. Aicinu aizstāvēt šos fondus un pildīt un turēt ka priekšsēdētāja Junkera dodu to vārdu. Es domāju, ka šīs summas nav visam KLP lielas, savukārt eh, perifēriem reģioniem tas, noz, tas ir izdzīvošanas jautājums. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts D. Kastro. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšu divus piezīmes. Pirmais attiecas uz bilanci un seši lauksaimniecības ministri aizstāvēja uh, budžetu lauksaimniecības politikai. Turklāt uh, iespējams, ka šis skaits vēl tiks palielināts. Un mēs, kā uh, lauksaimniecības komisija parlamentā, vai mēs varam uh, Eh, stiprināt šo iniciatīvu un mēģināt panākt labākus apstākļus, jo, kā izskanēja jau vairāk kārt, šajā komi eh, tejā eh, ne tikai lauksaimniekiem ir jāmaksā par Britu pilsoņu izvēli, tā komisārs, jūs. Um, Esat vairāk kārtīgi dzirdējis manus jautājumus. Bet runājot par uh, fleksibilitāti, ļoti labi, mazie lauksaimnieki arī ļoti labi, bet šeit, šeit problēma ir, kā to visu īstenot. Un nereti dalībvalstis, kurām ir jārīkojas, Eh, ir ar reģionālām organizācijām, kuras netiek galā. Paldies nākošais runātājs, eh, paldies komisijai, paldies komisāram, bet es vēlos atsaukties uz kolēģi Paulo de Castro, kolēģi desacītājam, jo domāju, ka ar šo priekšlikumu tā vietā, lai samazinātu administratīvās nastas, eh, rezultāts būs ne tikai pieaugoša birokrātija, bet arī juridiskais uh, neskaidrības pieaugum, eh, pieaugums. Es, piemēram, būtu aicinājusi uh, uzklausīt uh, parlamentā priekšlikumus uh, E, kas bija iekļauti iniciatīvas priekšlikumā. Tāpat es gribētu dzirdēt runājumu par salu lauksaimniecību un lopkopību, bet e, apzinoties to, ka tās ir teritorijas ar īpašām vajadzībām. Un vēl es gribētu dzirdēt vairāk par jauniešiem, jo pašlaik mums nav nekā jauna, ko mēs varam viņiem pateikt. Mūsu priekšā ir ļoti svarīgs periods. Paldies, nākošais runātais deputāta Hoibu. Komisār. Paldies! Komisāra kungs, jūs vairāk kārt atkārtojāt, ka renacionalizācijas nebūs, ka jūs esat formulējis kopīgus mērķus, kas visi ir vienoti nozīmīgi. Bet, ja es skatos uz šiem mērķiem, tad daļēji tie nonāk pretrunā viens ar otru. Un dalību valstīm konkurētspēja būs svarīgāka nekā vidas aizsardzība un klimata aizsardzība. Arī kritēriji, ko jūs piedāvājat, neļauj gūt precīzu ainu. Tagad dalību valstīm ir jāizstrādā stratēģijas plāni un jāizvēlas prioritātes, bet izaicinājumi paliek tie paši. Tāds tā ir tirgus labilitāte, vides uh, aizsardzība. Es neredzu jūsu priekšlikumu kā labu pamatu. Es redzu, ka tas ir tikai neiespējams mēģinājums izlietot naudu nepareizā veidā. Paldies! Jūsu ievadāju Komisāra kungs, jūs runājāt par to, ka lauksaimnieki ir ļoti atkarīgi no atbalsta, un uh, liela daļa ir šie tiešie maksājumi no Briseles. Manuprāt, uh, mums ir jāpaskatās uz šiem skaitļiem. Mums ir nevis jāpie, jāuzlabo vai jāpalielina tiešo maksājumu atbalsts, bet jāļauj lauksaimniekam vairāk nopelnīt tirgū. Un e, Man patīk, ka jūsu priekšlikums ir tāds vairāk pielāgots konkrētām vajadzībām un ļaus nodrošināt ilgtspējību ilgākā laikā. Uh, un ir samazināta šī atkarība no tiešo maksājumu, no tiešajiem maksājumiem. Man ir jautājums šāds. Um, uh, tiešiem maksājumiem tie, tie ir savienoti ar ļoti konkrētām prasībām, konkrētiem kritērijiem, kas jāizpilda. Uh, salīdzinot, piemēram, ar situāciju trešajās valstīs? Vai jūs varat um, konkretizēt mazliet šo? Nie powiedziałeś, jak ten rynek ma dać więcej dla rolnika. E, pan poseł. Un kā e, šajā, kā šis tirgus var dot vairāk lauksaimniekiem? Dantēna kungs. Paldies, komisār. Teikšu skaidri Jūs, komisārs, izmetāt politisku bumbu ar grūti noriem budžeta kokteili. Trieciens ir smags eh, lauksaimniekiem un mums, lēmumu pieņēmējiem. Eh, šķiet, ka lauksaimnieki netiek saprasti Briselē. Mēs eh, piedzīvojam trīs sliktākos gadus lauksaimniecības ieņēmumu ziņā, un jūsu priekšlikums, tas ir komisijas priekšlikums, atvainojiet, piedāvā samazināt atbalstu un palielināt uh, citus ieņēmumus lauksaimniecības ziņā, un tas ir visai grūti saprotams un ir pelna kritiku. Tāpat es pamanīju, ka netiek ņemti vērā budžeta samazinājumi, analīzē netiek ņemti vērā uh, komerciālie uh, nolīgumi, tirzniecības līgumi, kas tiek šobrīd uh, lemti Mums ir jādomā par lauksaimnieku un mūsu kopīgiem interesēm. Lauksaimnieki gaida atbildes no mums un nevis e, jaunu reformu, kuru pēc tam mēģināsim attaisnot ar e, jaunu budžetu. Jūs, komisāri, parādījāt savu skaidrošanas darba spējas. Uh, bet vajadzētu parlamenta priekšlikums iekļaut jūsu tekstos. Paldies! Eh, paldies! Man šķiet, ka nereti mēs piemirstām to, ka. Kā Budžetu piedāvā visa eh, Eiropas komisija, nevis lauksaimniecības komisārs. Tāpēc šīs piezīmes vajadzētu adresēt gan komisija, gan arī mūsu valstu valdību vadītājiem, jo arī viņi ir tie, kuri lem par budžetu. Paldies, Svaitskungs. Komisār kungs, eh, lauksaimnieki tiešām saņem lielu atbalsta daļu bet vai jūs domājat, ka labāk būtu, ja mēs pieprasītu godīgu cenu par to, ko izaudzējam un saražojam? Mums ir jāpaskaidro vienkārši sabiedrībai, par ko mēs saņemam šo atbalstu, un no mums sagaida um, ekoloģiskus uh, ražojumus, ekoloģiskus produktus. Uh, un es nodarbojos ar bioloģisko lauksaimniecību, un esmu, man ir jāpilda virkne ļoti būtisku noteikumu, bet kur parādās mana, mans biznesa veids jūsu priekšlikumā? Un jūs varat noteikt normas, cik uh, lopiņu drīkst būt uz vienu kvadrātkilometru, lai veicinātu arī šo biznesa veidu, proti bioloģisko lauksaimniecību. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Ir iekļauts būtiskākais to Dorfman ziņojumu, izņemot uh, finanšu sadaļu, un tas ir vissliktākais veistījums budžeta komiteja vēlējās saglabāt kā LP atvēlēto aploksni, un e, jums šeit būtu atbalsta no budžeta komitejas. Es apsveicu jūsu piedāvātos pūliņus, lai samazinātu formalitātes un, un sarežģītību un procedūras, pat ja man būtu savas šaubas par to, cik šāda vienkāršošana ir efektīga, bet tomēr tai, tam ir jākļūst par e, prioritāti. Ir runa par sarunu iesākumu, jūs atgādinājāt to, ka Francija atbalstīja uh, KLP aploksni un, lai izvairītos no strīdiem, sakiet saviem budžeta kolēģiem Otingeram, ka tad, kad viņš apmeklēs parlamentu komisiju Francijā, izvairīties no dubultīgas valodas runājot ar Francijas lēmu iestādēm, uh, jo tad mēs daudz iegūsim efektivitātē un skaidrībā. Tāpat skaidri norājiet, KLP ir ne tikai budžeta jautājums, noteikumu jautājums, bet arī atbilstībai starp brīvās tirzniecības politiku un pārtiks drošumu un suverenitātes politiku. Es aicinu sagatavot svinīgu deklarāciju par to, ka pastāvēs kon, eh, kon, eh, sekvence un koherence starp lauksaimniecības un brīvās tirzniecības politiku. Mēs nevaram pieļaut bankrotus, tāpēc, ka tiek pieņemti nepieļaujami importa nosacījumi. Paldies! Paldies! Es nevar ierobežot budžeta komitejas un tā skaitā mūsu priekšsēdētāju un mūsu komitejas vicepriekšsēdētāju runas laika. Nākošais runātājs. Pentru efortul pe care l-ați depus și este... Paldies. Paldies jums visiem. Un paldies komisāra kungs par eh, padarīto darbu. Redzu, ka vēlaties apmierināt visu dalību valstu intereses. Ir lietas, kuras mūs sarūktina, lietas, kuras vēlamies uzlabot. Jūs runājat par līdzekļiem, kas jāpiešķir lauksamniekiem. Nepiekrītu uh, līdzekļu aploksni samazināšanu otrajā pīlārā, bet ja jau runājam par šiem pīlāriem, uh, Kāpēc mums tagad ir atšķirības starp, um, tik milzīga atšķirība starp lauksamnieku situāciju? Teiksim, lauksamnieki Francijā saņem daudz reizes vairāk nekā lauksamnieki Rumānijā. Jūs uh, runājāt par dažādām ražošanas izmaksām, bet tagad jau šīs izmaksas tikuš, tika pielīdzinātas. Es pat teiktu, ka uh, Austrum Eiropā ražošanas izmaksas ir pat augstākas, jo tur industrializācijas grāds vēl nav tik augsts. Panie Przewodniczący, Ehm, panie komisarzu, pan powiedział, że pan. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār, jūs atsījāt, ka jūs atbalstāt taisnīgākus tiešos maksājumus, bet tas ir tikai vārdos, jo komisijas konkrētie priekšlikumi ir pretrunā ar šā paziņojuma. Un man ir sakošs jautājums. Ja jūs vēlaties paradīt nosacījumus un padarīt e, maksājumus sat Eh, karīgs no tiesiskuma, tad kāpēc komisija pati nerespektē eh, parakstīto iestājas līgumu? Pa, pasakiet skaidri, cik eh, procentus no vidējā maksājuma Eiropā saņems polijas lauksaimnieki. Tāpat ir paziņošanā paredzēts izmaiņas, kam būs savas izmaksas. Vai jūs esat par skatījuši atšķirības padalību valstīm. Tāpat jūs runājat par zaļināšanu, jūs atzinat to par fiasko, vai jūs pēc tam nedeklarējāt to, ka uh, klimata aizsardzība uh, tiks atstāta novārtā. Manuprāt, ir paradoxāli, ka tas, kā lauksaimnieki ir tie, kuriem ir jāaizsargā klimats. Jūsu priekšlikumā pietrūkst bioloģiskās un veselīgās lauksaimniecības. Pa... Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Paldies, ka esat šeit šodien. Runājot par um, Horvātijas pievienošanās līgumu, bija pāries posms līdz 22. gadam noteikts, kur ietvaros Horvātijas lauksamnieki varēs saņemt daļēji maksājumus no pirmā pīlāra, no nacionālā budžeta un daļēji no LGF. Horvātija 2020. gadā mm, sasniegs šo maksājumu līmeni un ņemot vērā budžeta īsinājumu, Horvātija kļūs par vienīgo valstu vēsturē, kas nebūs saņēmusi to uh, līdzekļu apjomu, kas tika noteikts pievienošanās līgumā. Pievienošanās līgumā taču bija noteikta summa. Uh, kas tagad notiks ar šiem līdzekļiem? Šiem līdzekļiem taču vajadzēja palīdzēt um, uh, Horvātiju atbrīvot no kainieku mīnām. Un um, Tagad uh, mani interesē, kas notiks ar lauku reģionu attīstību Horvātijā, ņemot vērā jūsu paredzētos pasākumus, ja jau Horvātijas 46% no nacionālā budžeta veltīja tieši lauku reģionu attīstībai. Paldies, uh, priekšsādātāji komisāri uh, Hogan. Man ir komentārs un jautājums. Pirmkārt, jā, budžets eh, tiks samazināts. Bet man ir šāda ideja. Šķiet, ka eh, tagad migrācijai tiek piešķirts vairāk līdzekļu un KLP eh, paliek mazāk. Nu, tad mēs zinām, kas mums jādara. Mums um, Mēs ar KLP varam uh, cīnīties pret to, ka cilvēki no laukiem dodas uz pilsētām masveidā. Mēs šādi varam atkal uh, atdzīvināt mūsu laukus. Par to jūs varbūt aizmirstat. Un vēl viena lieta - biškopība, apputeksnēšana, viss, kas ar to saistīts, tas ir ļoti svarīgi. Septītais pants. Um, skar rādītājus, un tur ir uh, vides rādītāji, uh, kas uh, var, bet ne obligāti skar nacionāli nospraustus vides mērķus. 11. pantā ir rakstīts, kas jāievēro dalību valstīm kritēriju noteikšanā kā LP strateģiskajā plānā. Tur ir pieminēts arī trešais pielikums, kur runa ir par augsnes dažādu dažādu veidu izmantošanu. No nu, trešajā pielikumā tur ir vairāk kriteriju, bet nav, teiksim, ekoloģiskā izmantojuma un nav paredzēts pesticīdu aizliegums. Mūs eh, ļoti satrauc eh, augsnes situācija. Bio daudzveidības saglabāšana un eh, bio aputeksnētāju um, uzturēšana. Paldies priekšsēdētāji! komisāra. Esmu lauksaimniece, nesmu augstas skolas beigusi, bet protu skaitīt. Eh, iepriekšējā periodā 365 un šodienas priekšlikumā Britu maksājums bija 27 miljārdus. Tad, kad no at, Eh, veicam visu saskaitīšanu, mēs paliekam pie 300. Eh, 75, eh, bet šeit ir piedāvāt 360. Kur tad ir tie 15 miljārdi un kā mēs tiksim galā ar uh, situāciju pēc Britu izstāšanās? Ja, dank, Priekšsādātājiem, komisāra kungs. Ievaddaļā jūs uzsvērāt to, ka uh, lauksāmniecības politikai jābūt kopīgai, un šis kopīgums jums ir īpaši svarīgs. Bet, um, raugoties šo priekšlikumu, es redzu, ka saistītie maksājumi 27 mm, pārtiks produktiem uh, paturēti un um, dalībvalstī situācija atšķirīga, ir šī līdzekļu pārcelšana no pirmā uz otro pīlāru un otrādi. Un tagad skatoties uz otro pīlāru, tikai 30% var būt paredzēti vides pasākumiem līdz 75% var būt šis Eiropas Savienības līdzfinansējums, šī veicināšana. Uh, Un tad eh, man interesē, kur tad ir šis eh, kopīgums un kā mēs pasargāsimies no renacionalizācijas. Flanagan kungs. Paldies priekšsādātājiem. Pirms pāris gadiem, ja es eh, dzirdētu, ka būs paziņojums par KLP, uh, es teiktu, mani tas neinteresē. Es dzīvoju pilsētā, nevis laukos, bet īstenībā tas mani interesē, interesē visus. Um, nu, ne tikai lauku iedzīvotājus, jo te tagad notiek uh, banku, bankas aplaupīšana un komisija ir tāds laupītājs. Diemžēl mēs uh, nevaram pārdalīt kaut ko taisnīgi, ja jums uh, tā nav. Tad jums nav ko pārdalīt. Ja mēs runājam par 60 eh, tūkstošu augšējo robežu līdz 100 eh, tūkstošiem maksimāli, un ja mēs paskatīsimies uz situāciju nodarbinātības sektorā, tas tu visu padara pilnīgi absurdu. Paskatieties uz šiem lauksamniekiem, viņi strādā, varbūt viņi eh, uzskata sevi par lauksamniekiem, viņiem ir 120 tūkstoši eiro mm, gadā alga Tikai tā viņi var ievērot šīs augšējās robežas droši vien citādi. Nekāda pārdalīšana nebūs iespējama. Ir jāgroza šīs noteiktās augšējās robežas. Es vispār nesaskatu nekādu sakaru ar Dorfmana ziņojumu. Ja jūs pārzināt šī brīža situāciju, kā jūs um, varat salīdzināt šodienu ar situāciju pirms 27 gadiem? Kā jūs uh, vēlaties pielāgot šos maksājumus, uh, ja jūs ņemat uh, to realitāti, kas mums bija pirms 27 gadiem? Tā ir kā diena un nakts šie divi priekšlikumi, un tas arī viss priekšsēdētāji. Nu, jūs ļoti pārvelkat jums atvēlēto laiku. Labi. Paldies priekšsēdētājiem komisāra kungs. Es vispār neuzskatu, ka korekti tas, ko jūs darāt. Jūs bijat visur, kur citur, padomē, tā tālāk, un tikai tagad atnācāt pie jums. Mēs esam pēdējie. Es uh, nezinu, ar ko jūs runājat komisija, šķiet, ka parlamentā mēs tomēr esam labāk uh, audzināti. Jūs runājat par um, darba izmaksu uh, situāciju. Runa tiešām ir par šiem darbiniekiem, kas strādā lauksaimniecībā. Tad jau vajadzētu domāt par viņu sociālo nodrošinājumu. Uh, Uh, veselības apdrošināšanu, vai viņi maksā nodokļus, uh, vai runa ir par reālo ekonomiku vai ēnu ekonomiku. Kādas darba izmaksas uh, jūs te domājat? Protams, viena lieta ir ģimene, bet citādi atbalstīt darba ņēmējus šajā sektorā mēs varam tikai tad, ja tie nav melnstrādnieki. Labi, paldies par šo nopietno informāciju komisijas, par komisijas pieņemto lēmumu. Es atgādināšu jums par žurnālistu, ka žurnālisti nepacietīgi gaida, ka notiks neformālā padome. Un uh, ceturtdien mums te arī parlamenta norisināsies interesanti noteikumi. Katainen uh, kundze. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Daži priekšlikumi gan ļoti izaicinoši. Jā, jūs runājāt par to, ka vairāk atbildības būs dalību valstīm, ka mēs esam atbildīgi par šo kopīgumu, kompensācijas uh, reģioniem ar um, dabas, uh, dabīgiem šķēršļiem. Uh, bet tas nepieprasa vairāk elastīguma. Mums jāskatās uz, um, teiksim, grūti pieejamiem reģioniem, attāliem reģioniem um, augu um, augšanas ritmiem, um, tiksim, tieši sezonas var atšķirties, un tāpēc um, šis ierosinātā akšējā robeža nav ideāla. Un kādi jums te vispār ir mērķi? Daudzi investē, lai um, uzlabotu efektivitāti un um, ražīgumu. Ko jūs domājat par uh, to, kā jūsu ierosinātie pasākumi šo ražīgumu veicinās? Deputāta Gilera, paldies priekšsēdētāji. Tas, kas vieš vislielākās šaubas, ir jaunā strateģiskās plānošanas sistēma. Tāpat budžeta samazināšana parlaments ir pret to un ceram, ka to varēs novērst. Bet mēs gribam uzdot konkrētus jautājumus. Kāpēc ir izņemti no šejienes struktūra fondi? Vai nebūs nevienlīdzīgs finansējums, kad ir valstis ar mērķi numur viens vai, e, vai kāds ir kritērijs izņemšanai no struktūra fondiem? Kāpēc? netiek mērķos pieminēta lauku sieviete. Sieviete ir ļoti svarīga lauku politikai, un tā nav pieminēta. Vajadzētu to minēt, un pēdējais jautājums - ja netiek apstiprināti priekšlikumi vai finanšu ietvars, kas tad notiks? Voorzitter, dank u wel. Commissaris, journalisten hebben. Priekšsēdētāji, paldies. Žurnālisti vēlējās zināt, cik tad līdzekļu mēs zaudēsim un cik mums paliek KLP budžetā. Um, es arī to gribētu zināt. Jūs runājat par pirmo, otro pīlāru, par konsultatīviem orgāniem, par izpētnu attīstību, bet nevar jau būt, ka mana valsts Nīderlande. No izvirza tik augstas prasības, bet nesaņem līdzekļus. 160 tūkstoši govju tika nokautas, un ja uh, tas ar to nepietiks, tad uh, mūsu uzņēmumi bankrotēs. Tas ir ļoti konkrēts jautājums. Košmika kungs. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, na początek. Paldies, komisāra kungs. Sākumā par stratēģiju. Jūs teicāt, Brexits mums izmaksās 12 miljārdus eiro katru gadu. Kāpēc tad uh, komisija tomēr ierosina noteikti jaunas prioritātes, kas pieprasīs vēl vairāk līdzekļu? Tas nozīmēs, ka līdšanējo. Jo politiku būs vēl vairāk jāgroza un jāīsina pieejamie līdzekļi. Tas ir ļoti dīvaini, var pateikt paradoxāli. Un tad tieši maksājumi jaunajās dalību valstīs. Tas, ko jūs te ierosināt, ir kosmētisks remonts. Ja Mēs līdz 27. gadam nevarēsim nonākt līdz um, salīdzināmiem um, mm, daudzumiem, salīdzināmām summām, tad uh, jauno valstu lauksaimnieki uh, iesniegs uh, prasību tiesām. Paldies priekšsēdētājiem! Komisāra kungs ļoti labi, ka jūs vēlaties šo konverģenci starp austrumiem un rietumiem. Uh, Diemžēl sasaukuma perioda beigās eh, Baltijas valstis, īpaši Lietuva, eh, mēs eh, tiešām esam kaut kur ļoti zemu, zem vidējā Eiropas Savienības līmeņa. Kaut arī bija paredzēts praktiski izlīdzināt situāciju, tas nav noticis, un situācija Lietuvā un citās Baltijas valstīs uh, nevar eh, normāli funkcionēt, un mūsu konkurētspēja tiek sagrozīta. Mēs redzam, ka lauksaimniekiem tas nepatīk. Ir lūguma raksts, ko parakstīja tūkstošiem lauksaimnieku Lietuvā. Tagad eh, skaistus vārdus jau esam noklausējušies, un tagad ir eh, laiks ķerties pie darbiem. Runa nav par konkrētām valstīm ne tikai par mūsu valsti. Tas skar visu Eiropas Savienību. Zaproponovanā formulā konvergē. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs, konverģences formula, ko jūs piedāvājat. Runājot par eh, veicināšanas pasākumiem, eh, tā tomēr nevar iztikt ar šo vienu formulu, ko jūs piedāvājat līdz 20. gadam. Un tad eh, nākamais jautājums par pīlāriem. Nu, tā mēs varam eh, vēlreiz eh, padomāt par atšķirību starp dažādām dalību valstīm un uh, augšējā robeža, ko jūs piedāvājat. Mēs tagad nezinām, kas tā bija par analīzi mūsu redzējumā, ja uzturēt ražošanas izmaksas mākslīgi šī brīža augstumā, tas sagrozīs um, konkurētspēju un uh, negatīvi ietekmēs ražīgumu. Man šķiet, ka kaut kas jūsu analīzē nebija īsti. Dorfmana kungs. Paldies, komisāra kungs. Nu, dažas lietas jūsu uh, priekšlikumā man tīri labi patīk. Orientācija uz tirgus situāciju, zaļumošanas uh, arhitektūra jaunā redakcijā. Tie jāskatās varbūt otrajā pīlārā, tur var paredzēt līdzekļus, jo mm, pirmais solis tika veikts pirmajā pīlārā. Uh, Nu, tagad jāskatās, vai varēsim piesaistīt arī otro. Tad ir eh, šis jaunais uz rezultātiem orientētais eh, modelis, ko jūs piedāvājat. Bet, eh, nu, jūs runājat skaisti, un man gribas jums ticēt, bet kā svētais Tomas, es droši vien ticēšu tikai tad, kad redzēšu savām acīm. Jau pārāk daudz, ko mēs esam dzirdējuši. Citādi Protams, man arī pašam ir sarakstīts eh, ziņojums, un salīdzinot to ar jūsu priekšlikumu, nu, jūs tā dāsni teicāt, ka 90% tur sakrīt. Nu, man tas šķiet eh, padaudz. Es eh, to tik dāsni nevērtētu. Es vēlētos, lai jūsu priekšlikumā būtu vairāk ambīciju attiecībā uz pirmo pīlāru. Uh, Pirmajā pielārā jūs tagad svītrojat daudz līdzekļu, un um, tas nebija ideāls risinājums arī augšējā robeža. Nu, tas arī nebija tik efektīvi, kā jūs uh, uh to prezentējāt. Uh, es ceru, ka mēs to varēsim vēl uzlabot, bet nu, mums vēl daži mēneši taču ir parlamentā, lai to izdarītu. Paldies, mm, Dārfman kungam! Nu, izskanēja komplimenti komisāra adrese, un uh, tos viņš taču ir visnotaļ pelnījis. Buda kungs. Paldies, um, komisāra kungs. Daži jautājumi Eh, šī augšējā robeža. Jūs taču neņemat vērā atšķirīgo situāciju dažādās dalībvalstīs. Centralizētie risinājumi mums neko nedod. Šī, šī, šī aprēķina pēc hektāru skaita neko nedod, jo situācija pārāk atšķirīga. Otrs jautājums, kas notiks ar otrā pīlāra vidas pasākumiem un to finansēšanu? Trešais jautājums. Uh, nu, šis uh, uh, pamatmaksājums plus zaļināšana. Vai šis pamatmaksājums vispār te vēl kaut kur atrodams, vai es to nepamanīju? Un ceturtais jautājums - administratīvā sloga samazināšana. Nu, es te varētu polemizēt, es varētu teikt, jāatlaiž uh, x procents ierēģiņu un šādi jāsamazina administratīvais sloks. Uh, Citādi es nezinu, vai tas būs iespējams. Jūsu idejas citādi varētu arī nepārliecināt lauksamniekus, kuriem taču tas priekšlikums pirmkārt ir arī domāts. Paldies! Paldies priekšsādātājiem, komisāra kungs. Es uh, augstu vērtēju jūsu pūliņus un uh, visas komisijas pūliņus, bet būtu labi ja šī konverģence norisinātos pēc iespējas ātrāk, uh, lai jaunās dalību valstis uh, varētu mm, izlīdzināt savu situāciju par augšējo robežu. Da daudzās dalību valstīs cilvēkiem ļoti lielas lauksaimniecības. Mums Rumānijā tādu ir vairāk par 3500. Protams, jāatbalsta mazas un vidējas uh, lauksaimniecības. Uh, citādi tās neizdzīvos tirgu, bet nevajadzētu aizmirst arī par lielākām lauksaimniecībām. Par elastīgumu jūs runājāt. Nu, kopš es kļuvu par deputātu šeit, mēs uh, nepārtraukti esam runājuši par elastīgumu. Tagad dalībvalstīm būs vairāk atbildības. Un jūs uzskatāt, ka tas samazinās administratīvo slogu? Nu, tad pasakiet, kādus noteikumus tas standartizēs un harmonizēt piemēros visā Eiropas Savienībā. Paldies, Ribeiro kundze! Komisāra kungs, esmu ļoti nobažījusies par iespējamo autonomijas zudumu uh, un par šo tekstu, kas varētu būt kā trojas zirgs uh, attiecībā uz ultraperifēriem reģioniem. Ja mums būs autonoms plāns, tad mums ir jāpieņem autonoms rīcības. No otras puses komisārs. E, ultraperifērie reģioni tiek trīskārt penalizēti e, šajā priekšlikumā. Turklāt komisijas priekšsēdētājs Junkers garantēja, ka e, maksājumi netiks samazināti, bet mēs saskaramies ar samazinājumu par 30% līdzfinansējumā dalībvalstīm, dalībvalsts, kuras nespēja iztenot līdzfinansējumu tālāk lauksaimnieki jau ir saskārušies un samaksājuši par Krievijas embargo, par tirgus krīzi, un tagad būs vēl viņiem jāmaksā par Brexit. Es domāju, ka jūsu pienākums ir vairāk ņemt vērā lauksaimnieku vajadzības. Komisār kungs, es nesaprotu kāpēc tiek piedāvāts priekšlikums, kas um, neatspoguļo to, kas ir nepieciešams, kāpēc tāda paškastrācija un kāpēc nevar izstrādāt priekšlikumu, kas atspoguļo to, kas ir nepieciešams, lai varētu sasniegt mērķus. Un otrs, vai atsevišķajām jomām, eh, sektorām, sektoriem otrajā pīlārā, vai ir veikti pētījumi par uh, menedžmentu vai pārvaldības kapacitātēm un kādi ir paredzēti nu, pārējais noteikumi un laiki. Par posēlu Brananu. Bronan kungs, komisār kungs, jūs sacījāt, ka attiecībā uz koku skaitu uz hektāru Brisele vairs neko neliks, neregulēs. Un šajā pamata dokumentā par to tiešām nav runa, bet tas nenozīmē, ka mēs varam rēķināties ar to, ka es domāju, ka šeit ir vajadzīga skaidrība, lai būtu tiešām skaidrs, vai uh, tas, ka būs vairāk koku uz viena hektāra, ka tas tiks uztverts kā pozitīvs rādītājs, lai uh, lauksamniekiem nerastos šaubas vai nebūtu jābaidās par to, ka šāda zeme, šādas teritorijas varētu netikt uztverts kā piemērotas lobarības audzēšanai un tam līdzīgi. Man ir sekojoši jautājumi. Augšējā robeža ir paredzēta maksājumiem, to arī tā vajadzētu īstenot, tad pozitīva attieksme pret jaunajiem zemniekiem un savstarpēju saikņu stiprināšana starp zemniekiem, lauksaimniekiem un pārstrādātājiem, un tāpat arī viedie ciemati. Uh, Par to es visu priecājos, bet man ir jautājums par pretrunu vai dilēmu, kā mēs ar šo naudu, kas ir paredzēta pašlaik, kā mums izdosies uh, tikt galā ar deficītu, īstenot pasākumus, ņemot vērā sagaidāmo deficītu. Un uh, dalību valstīm būs jāveic sagatavošanās pasākumi, bet kā panākt, lai maksājumi būtu nepārtraukti un vai dalību valstīm tas nebūs, šī zaļināšana nebūs pārāk liels sloks un vai neradīsies tāda negodīga konkurence. Komisāri, samazinājumi pirmajā pilārā un, un samazinājums otrajā. noved pie tā, kā komisija ir iecerējusi finansēt citas politikas, kā migrācija. Atgādinu, ka Francijā tie ir ievērojami zaudējumi katru gadu. Protekcionismas pavērsiens uh, uh, uh, lielajām uh, Eh, lielajiem lauksaimniecības uzņēmumiem nav nekas jauns, amerikāņu, piemēram, farm, farm bill, jeb lauksaimnieku likums nav Trumpa, bet gan Obamas administrācijas auglis, kas deva iespēju izdzīvot es, uh, pašreizējo krīzi, kamēr Eiropas lauksaimnieki krita kamušas. Un izmantot dažādus iemeslus, lai samazinātu kārtējo reizi pirmo pilāru, nav pieļaujami. Ir jāņem vērā dažādo nozaru specifika, un tikai tādā veidā mūsu valstis varēs stabilizēt lauksemnieku skaitu un viņu ienākumus. Jaunais maksājuma modelis Eh, uzdod dalību valstīm sagatavot strateģiskos plānus. Tā varētu būt, bet mēs saskatām nesaskaņas, jo dalību un eh, nekonsekvences, jo dalību valstu īpatnības netiek ņemtas vērā. Grazie, prezidente. Eh, grazie, komisārio. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs. Man ir šaubas par priekšlikuma kopējo struktūru. Runājot par kopējo lauksainizības politiku, jūs sacījāt, ka komisija noteiks mērķus un dalībvalstis saņems nu, pietiekamas elastības iespējas, lai noteik, izformulētu noteikumus, vai tas nozīmē, ka būs dažāda pieeja dažādās dalību valstīs, ka um, paraugi vai rādītāji, pēc kuriem vadīties, būs dažādi, un mēs vairs nevarēsim runāt par labo praksi. Mēs varam, protams, runāt par atšķirībām dalībvalstu starpā, bet jābūt vienotai vadībai. Paldies! Thank you. Paldies! 75% no uh, Ziemeļīrijas lauksaimniecības ražojumiem tiek pārdoti apvienotajā karalistē, bet jūs turpināt atbalstīt. Jūs joprojām īstenojat tādu piedāvāja tādu politiku, kas apdraud lauksēmniecisko ražošanu Ziemeļīrijā. Gan komisija, gan mūsu valsts lauksaimnieki tika tika kritizēti, bet mēs šobrīd nevaram sacensties ar konkurentiem uh, starptautiskos tirgos. Mēs redzam, ka šāda konkurence tikai novedīs pie cenu krišanās. Jūs runājāt arī par to, kāds iespējas būs Brexitam, bet neko neteicāt par pieeju, pieejas nodrošināšanu tirgumu. Un es domāju, ka šeit vajadzētu beigt spēlītes, kas apdraud Ziemeļīrijas lauksaimniecību. Nākamais runātājs. Pani posūdz Hazakam. Dank u wel, voorzitter. Kom... Paldies, priekšēdētāji. Tas, ko jūs piedāvājat, Eiropas lauksaimniecības politika turpinās ierastā garā. 365 miljārdi eiro ir paredzēti subsīdijām, lielākā daļa notiks uh, nonāks piena un gaļas uh, ražotāju rokās, un uh, dzīvnieki joprojām uh, cietīs mokas. Šeit kaut kas ir jāmaina Eiropā. Lai izmantotu Eiropas atbalsta līdzekļus, uh, ja mēs runājam par to, ka šie līdzekļi tiek izmantot arī cīņas vēršu audzēšanai, tad pie šī jautājuma mēs atgriežamies atkal un atkal, un Eiropas parlaments jau ir pieņēmis uh, no savu nostāju, ka tas nav pieļaujams. Es gribu no jums dzirdēt, komisāra kungs, uh, ka jūs varat apliecināt, ka subsīdijas netiks piešķirtas tiem, kas nodarbojas ar um, cīņas vēršu audzēšanu. Paldies. Pan posel Santos. Santos kungs. Paldies, komisāri ķeršos uzreiz pie sava jautājuma. Tad, kad mēs runājam par lauksaimniec KLP finansējumu, kad ir komisijas priekšsēdētājs solījis neko nesamazināt, un mēs tagad uzzinām, ka būs samazinājums kāds uh, mums rīkoties tālāk un kā risināt specifiskus izaicinājumus. Kā, un tīpaši šādu samazinājumu ietekmēs ultrāperiforos reģionus. Tiek samazināti maksājumi uh, lauku pašvaldībām un ļoti svarīgi saglabāt KLP eh, budžetā integritāti. Tas ir ļoti nozīmīgi ultraperifāriem e, reģioniem. Aicinu komisāru arī piedāvāt risinājumu e, komisāram un aicinu apmeklēt komisāru Azoru salas, e, lai viņš varētu iepazīties ar stāvokli uz vietas. Paldies! Pan Kosovo, pan Kosovo, pan Kaler. Tom, the floor is yours. Eh, eh, paldies, priekšādātāji! Komisāra kungs, paldies, ka esat šodien šeit. Jūs jau dzirdējāt šodien daudz kritikas gan no labējiem, gan kreisiem, bet varbūt tā ir laba zīme, ka jūsu uh, priekšlikums tiešām uh, izraisīs tādus atšķirīgus viedokļus vai atspoguļo pretrunas. Uh, varbūt reģioniem ir arī iespēja pašiem izstrādāt savus plānus, vai Beļģijā abiem reģioniem tomēr jāizstrādā vienots plāns. Es tagad esmu klausījis visu, saka priekšēdētājs. Un ja neviens nav pilnībā apmierināts ar pārunu rezultātu, tad tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka diskusija ir bijusi auglīga. Tagad neviens no deputātiem vairs nav lūdzis vārdu. Došu vēlreiz vārdu komisāram. Lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Nu, kā jau varēja gaidīt, interesi ir milzīgam par šo mūsu priekšlikumu. Tas ir ļoti labi. Principiāls uh, komentārs. Um, daudz uh, cilvēku pieminēja šo samazinājumu. Junkera kungs uh, arī pieminēja um, šo pasākumu un uh, principā mēs katru programmu mēģinājām skatīt vienādi, izņemot uh, veicināšanas pasākumus un uh, skolas schēmas. Bet es saprotu jūsu pozīciju. Es saprotu arī Dekastro kunga teikto. Par to, vai partneri dalībvalstīs eh, visam ir labi sagatavojušies, runājot gan par cilvēku resursiem, gan par finanšu resursiem. Varbūt, Paulo, mēs jau par to runājam, bet, nu, mēs tā kā gribējam palīdzēt dalībvalstīm jau pēc likumdošanas pieņemšanas, un tas ir par vēlu. Jūs zināt, un ka tas tā ir. Tad dalībvalstis neinterpretē likumdošanu tā, kā parlaments un um, padome to būtu gribējuši vai to būtu paredzējuši. Un, nu, darīsim šoreiz citādāk. Varbūt tas darbosies, varbūt nē, bet nu, mēģināsim palīdzēt ar strateģisko plānu, mēģināsim saprast, ko līdzi likumdevēji tieši vēlas un um, palīdzēsim arī uh, sagādāt eh, finanšu resursus. 22 no 27 dalību valstīm ir izteikušas atbalstu, eh, vismaz daļēju eh, budža, izmaiņām budžetam. Pārējās piecas vēl nē, bet nu, nu, pagaidīsim, paskatīsimies. Jūs zināt, lai pieņemtu lēmumu par papildu iemaksām budžetā, nepieciešams vienprātīgums. Uh, Padomē tagad un arī Eiropa padomē daudz tiek runāts par, par jauno politisko prioritāti, kas ir drošība, migrācija, terorisms, um, viss, kas skar šos aspektus. Un te komisija arī sasaistītas rokas. Kā budžeta komitejas priekšsādātājs teica, šis ir procesa sākums, izējas punkts. Un tad mēģināsim situāciju uzlabot un palīdzēt lauksaimniecībai. Herāns uh, kundze pieminēja Kazas un Aita Sīrijā un uh, jaunus lauksaimniekus un visu, kas ar to saistīts. Šie mērķi jaunajā uz rezultātiem varstajā modelī um, pierāda, ka mēs tagad vairāk skatīsimies uz dalību valstu vēlmēm. Dalībvalstīm būs vairāk elastīguma, un tagad šī universālā pieeja vairs netiks piemērota. Dalībvalstis varēs izvēlēties eh, saskaņā savām prioritātēm. Grieķu fermeriem mm, cita pieeja salīdzinot ar dāņu fermeriem. Un uh, to mēs esam mēģinājuši ņemt vērā. Jaunie lauksamnieki vispār pirmo reizi ir iekļauti uh, mūsu plānojumā. Šeit uh, dalībvalstīm ir iespēja izteikt savus priekšlikumus. Uh, Un Eiropas Savienība kopīgi ja dalību valstīm var darīt vairāk, lai viņām palīdzētu. Tas ir steidzami uh, izdarams, protams, lai um, nezaudētu mūsu uh, lauku reģionu uh, dzīvot spēju un arī, lai stiprinātu šo sociālo kohēziju. Pārvaldības lietas pieprasa, lai visas ieinteresētās puses eh, konsultētos, gatavojot augšējo robežu pārskatu un strateģiskos plānus. Visas interesētās puses jāiekļauj šajā procesā. Nav skaitļu tiecībā uz trešām valstīm, bet varbūt dienasam tomēr kaut kas ir atrodams. Es papētīšu un rīt atgriezīšos varbūt ar rezultātiem. Varbūt jūs domājat eh, Jaunzēlandi kā, teiksim, tiešie maksājumi tika vispār atcelti un viss ir atkarīgs no tirgus ekonomikas un intervences nenotiek. Bet 11 miljardi eiro, es jums atgādināšu, viņām arī ir eh, tik lielas, eh, tik dārgas problēmas eh, ar vidi, kas viņam jārisina. Tā kā intervences, intervences dažreiz arī mēdz būt laba lieta. Runa ir par līdzsvaru. Uh, Visi runāja par budžetu, un Dantēna kungs un citi. Protams, pozīcija nav viegla. Mēs eh, pirmo reizi kaut ko tādu uzdrošināmies. Viena liela valsts izstājas, un runa nav par 12 miljārdiem no KLP, runa ir par 12 miljārdiem no visa budžeta. Tā bija neto iemaksa no Lielbritānijas puses. Tātad, te, protams, ir zināms īpatsvars. Uh, no šiem 12 miljārdiem, kas skar lauksāmniecību, bet tie nebija kopsumma 12 miljārdi. 12 miljārdi ir tā neto iemaksa. Vēlreiz atkārtoju. Bet, protams, nebūs viegli, ja dalībvalstis neiemaksās vairāk, un par to vēl parunāšu atsevišķi. Es uh, uzskatu diezgan stingri tieši tā kā jūs, jo nobalsojāt par Dorfmana ziņojumu. Uh, pārtikas drošums mums ir nepieciešams. Kā to panākt? Konvencionālo lauksāmniecību, bio lauksāmniecību, tā ir jūsu izvēle. Mēs atbalstām bio lauksāmniekus otrajā pīlārā. Bet jūs tagad vēlaties tikai un vienīgi bio lauksāmniecību. Nu, varbūt tā jūs gluži neteicāt, bet, eh, nu, tomēr Mums ir arī zināmas saistības un noteikumi, kas jāievēro. Reformē, esam reformējuši bio lauksāmniecības regulu, lai mm, veicinātu šo praksi. Un cerams, ka, ka, ka tas tā notiks. Hausman kungs tur jūs var painformēt. Ļoti labi, ka budžeta komitejas priekšsēdētājs runāja par finanšu atbalstu, vairāk finanšu budžetam, un ka viņš teica, ka jāatbalsta KLP. Nu, lieliski, ja budžeta komitejas priekšstādātais tā uzskata. Bet, ja atskatīsimies uz tiešiem maksājumiem mm, un to, mm, teiksim, mm, samazināšanu, lai iegūtu šos līdzekļus, to, šos līdzekļus būs grūti izmantot pirmajā, otrajā pielārā, jo tur eh, līdzekļi piesaistīti konkrētiem mērķiem un vēlamies taisnīgus spēles noteikumus. Uh, Mm, cilvēki eh, dalībvalstis iemaksātu vairāk eh, naudas Eiropas eh, Savienības budžeta pirmajā vai otrajā mm, pīlārā. Teiksim, dažas valstis vēlētos vides pasākumus veicināt. Mm, tagad pārceļot līdzekļus no pirmā uz otro pīlāru dalībvalstīm šāda izvēle ir, un tas jāpiesaista vides mērķiem. Tā kā man šķiet, tas bija labs risinājums. Uh, Un um, arī um, tirzniecības situācija vienkārši jāņem vērā. Uh, kā tas ir saistīts ar lauksaimniecību? Un šeit parlamentam jāspēlē liela loma. Nu, kolēģis bija Austrālijā un uh, Tagad notiek uh, sarunas par tirsniecības nolīgumiem ar uh, Austrāliju un Jaunzēlandi. Um, um, man šķiet ļoti veiksmīgi norit, uh, tā kā ļoti labi, bet jāņem vērā atsevišķu sektoru situāciju, ko mēs arī darām. Zonas kundze pieminēja ārējo konverģenci. Jā, varat darīt vairāk, bet tas atkarīgs no situācijas budžetam. Varat darīt daudz vairāk Bet tas viss atkarīgs no tā, cik līdzekļu mums ir. Nu, un uh, te var pieminēt ne tikai uh, uh Nīderlandi, bet arī Lietuva. Lietuva lūk pieaugums par 4,2%. Uh, pārējie samazināšu atbalstu Latvijā, tas pats Igaunija, Portugāle. Lūk, uh, kā zināmi. Uh, zinām, uzlabojumi ir vērojami. Jūs deviņus miljonus nepieminējat, ko jūs saņēmat, lai apkarotu plūdus Lietuvā. Tos jūs piemirsat, man tak bija kaut kur jāatrod šie līdzekļi. Tad arī pusotrs miljārds Krievijas embargo, uh, lai palīdzētu mūsu lauksemniekiem. Tur gan bija cūku gaļas krīze, gan piena krīze. Nu, esam varējuši sameklēt šos līdzekļus un palīdzēt lauksaimniekiem. Nu, varbūt nevarējām atrisināt pilnībā šīs uh, problēmas, tad mums bija privātās uzglabāšanas pasākumi, tiešais atbalsts, lai uh, pārvarētu šo krīzi, un uh, lauksaimniekiem tas bija izdevies, īpaši 15. gadā, kad bija ļoti grūti. Subsidēšana Es uh, zinu, ko par to domā Polija, labi par to nerunāšu tagad. Uh, zaļināšanas uh, arhitektūra aizstāja cita struktūra, mēs to neatceļam, mēs to darām citādāk un ambiciozāk. Un mēs šķiet arī vienkāršāk vēlamies būt ambiciozāki, apkarojot klimata pārmaiņas, rūpējoties par vidi. Tā rakstīts arī revīzijas palātas ziņojumā. Uh, Tur um, visur rakstīts, ka šobrīd uh, ambīciju līmenis nu nav pietiekami augsts. Un par uh, Horvātijas pievienošanās līgumu tur viss ir izpildīts uh, līdz pat 22. gadam. Ko kungs, jūs pieminējāt šo mūsu sarunu Bulgārijā? Jā, jābūt vienprātīgumam. Uh, dalībvalstīm jāiemaksā, mm, lai budžets būtu lielāks, mm, lai apmierinātu mūsu ambīcijas. Dažas dalībvalstis nevēlas maksāt vairāk, un citas nevēlas saņemt mazāk. Nu, te arī runa ir par trauslu līdzsvaru. Bet tagad uh, mums ir uh, zaļā gaisma inteliģentiem uh, ciematiem. Uh, kas ir ļoti interesanta iniciatīva. Un par bitēm mēs neaizmirsīsim. Tur ar uh, aputeksnēšanu viss būs kārtībā. Mēs, uh, mēs piedomāsim un nāksim klājā priekšlikumu un mēs pāredzam arī biškopības budžetu no 37 miljoniem līdz 60 miljoniem. Tātad, nu, vismaz bites, bites um, mēs atzīstam un, un, un to ieguldījumu mēs ļoti novērtējam. Uh, Tā tad uh, tiešām ļoti drīz kaut kas sekos par aputeksnēšanu, un jūs zināt, ko es par to domāju. Lūdzu, atspoguļojiet to, un tas arī, tas man šeit arī tika atspoguļots uh, kādā parlamenta balsojumā. Runājot par skaitļiem. ES 27 bazes līnijas skaitlis ir 382 miljardi eiro, eh, agrāk bija 410. Nu, tagad man tas ir jāizskaidro vēlētājiem. 382 miljardi. Tagad uh, eh, 27 skaitlis uh, eh, KLP ir 365 miljardi. Un tagad līdzfinansējuma likmi samazināja par 10 punktiem. Nevis procentiem, bet punktiem. Tad tika saskaņota uh, situācija starp uh, komisijas dienestiem un visiem struktūra, uh, struktūra fondiem. LGF, LFLA, visiem tātad struktūra fondiem. Nu, tāds ir šis saskaņošanas rezultāts. 14 miljardi rezultātā mums ir lauku attīstībai jāatrod, kas ir uh, ļoti daudz, bet tas nepieciešams, lai šo fondu atdzīvinātu arī otrā pīlāra interesēs, lai palīdzētu lauku reģioniem. Linca kungs, 65% um, jūs pieminējat uh, no investīcijām, laukiem. Es uh, nesaprotu, no kurienes ir šie 65%. Es pirmo reizi dzirdu šo skaitli, bet varbūt es kaut ko nesapratu. Jūs zināt, Vācijā iestājies pret um, šo iniciatīvu. Mm. Es nevaru pārstāvēt šeit tikai Vāciju. Šī brīvprātīgā atbalsta schēma, nu, jāpatur, mēs to tagad esam samazinājuši līdz 10%, bet dažiem, kult, dažām kultūram uh, jāparedz vēl 2% līdzekļu, par to varēs runāt, bet, nu, kad vajadzēs, tad arī runāsim. Flanagana kungs, es saprotu, ko jūs teicāt. Ja naudas pietrūkst, tad mums jāpārdala šīs maksājuma schēmas, un tas jāizdara tā, lai palīdzētu maziem lauksaimniekiem. Un var atteikties no dažām subsīdijām, var izmantot vairāk šo konverģenci, jāpielāgo aptvērums, priekšlikuma aptvērums, lai eh, pārvaldītu šos līdzekļus. Un eh, mēs arī mēģinām to darīt. Tas ir tas, ko komisija rosina. Ja jums ir grozījumi, uh, ja jūs vēlaties mums palīdzēt, tad ļoti labprāt. Naikls kundze, nu, tā bija pirmā iespēja, ka jūs mani paicinājāt ierasties uh, šeit komitejā. Nu, es ne, negribētu nevienu aizskart uh, vai uh, aizvainot. Jūs dzirdējāt taču, ko pateica priekšsēdētājs Omnibus. Priekšlikumā bija daudz elementu par lauksaimniecību, Desa kungs un Dekastro kungs. Uh, ļoti palīdzēja gatavojot šo priekšlikumu. Risinājumu ir daudz, mums jāpiedāvā dzīvot spējīga risinājumi visiem. Un to es eh, mēģinu arī darīt, palīdzēt aktīviem, īstiem lauksamniekiem. Jūs pieminējāt arī ēnu ekonomiku. Nu, jāskatās, eh, tas ir dalībvalstu rokās. Eh, dalībvalstīm tas um, jākontrolē. Um, vai tiek maksāti nodokļi, kas notiek administratīvajā sistēmā. Citādi Olaf ar to nodarbosies Somijā. Ir labs piemērs attiecībā uz otro pīlāru un līdzekļu izmantošanu elastīgā veidā. Somijas valdība arī aktīvi lobē savu pieju Nordic Gate. Jūs nepieminējāt, teiksim, īpaši pasākumu, lai apkarotu klimata pārmaiņas un tam līdzīgi. Um, izskanēja rūpes arī par uh, augšējas robežas strateģisko plānu. Mēs pie tā vēl strādāsim, es jums apsolu. Ir problēmas Spānijā. Es tikšos ar jūsu jauno ministru ļoti drīz. Pārunāsim šo situāciju un ar, noteikti arī citus jautājumus. Un droši vien priekšsētājs man te norāda, ka jāsaka, jāsāk nopaļot manu uzstāšanos vienkāršošana. Nu, mēs darīsim visu, un es rēķinos ar jūsu atbalstu. Un te izskanēja 2022. Eh, gads, eh, pirmais eh, finanšu gads. Nē, tas jau varbūt arī 2023. gads, bet pagaidām tā tas izskatās, jā. Uh, Tas gan būs atkarīgs no mums, un um, mēs mēģināsim palīdzēt arī jauniem lauksaimniekiem. Dalība valstis noteiks uh, savus mērķus, tad uh, runa bija par DFS vienkāršošanu, ārējo konverģenci. Meža saimniecība, nu tur uh, vajadzētu veicināt meža saimniecības pasākumus, lai uh, um, izpildītu klimata pārmaiņu apkarošanas mērķus. Bez mežsaimniecības mēs tur neko nepanāksim. Tie būs ārkārtīgi svarīgi pasākumi. Man vēl viena minūte. Nu, es tagad nerunāšu par Brexitu. Šai diskusijai taču bija pietiekami daudz laika arī jums ir iespēja izteikties Britu parlamentā. Nu, arī visiem žurnālistiem no īrijas eh, daudz vairāk iespēju par to runāt. Dzīvnieku labturība mūs ļoti eh, interesē. Tas ir viens no kalpē mērķiem - dzīvnieku veselība un, protams, arī cilvēku veselība. Tā mūs arī ļoti satrauc. Un tas ir viens no deviņiem specifiskiem mērķiem. Konstitucionālā nostāja, kas ir Beļģijai, tiks ņemta vērā. Arī citām dalībvalstīm ir uh, konstitucionālās uh, īpatnības, un mēs to visu ņemsim vērā. Spānijā un citur. Nu, šķiet, ne uz visiem jautājumiem esmu varējis atbildēt, bet ceru uz vairākumu. Paldies, komisārs. Domāju, ka Visvājākā joma ir antikrīzes eh, instruments KLP. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, kā jau tika ziņots sanāksmes sākumā, sociālā konflikta dēļ tulkojums tiek pārtraukts šajā brīdī. Pušel, eh, jak